Tas nozīmē, ka mēs varam eh, noslēgt debatas par šo jautājumu un par ziņojumu mēs balsosim rītdien pulkstens 12. Plenārs sesija turpināsies rītdien 20. maijā no 9 līdz 1, pēc tam no 3